Un 16. maijā bija paredzēts 1944. gadā nogalināt pēdējos eh, šos cilvēkus, taču bērni un sievietes cīnījās ar lāpstām pret nacistiem. Viņi sacēlījās pēdējā mirklī pret savu nonāvēšanu ko diemžēl neizdevās novērst, un 2. augustā viņi tika iznīcināti. 16. maijs atgādina par šo šausmīgo katastrofu un so nacionālu sociālistu zvērībām, lai tas nekad atkal neatkārtoties. Paldies! Nākamais runātājs Lančīnī kungs, vienu minūtu lūdzu. Grācija, pres... Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Eiropas atceres nozīme ir ārkārtīgi svarīga, īpaši atzīmēt Molotovu Ribbentropu aktu parakstīšanu un arī pēc uh, Uh, dzels priekškara krīšanas. Tas ir ļoti svarīgi, lai jaunieši neaizmirstu 20. Mm, gadsimta totalitārismu traģiskās sekas un katru dienu. Uh, tas ir jāatceras un jāris, jāsvin mūsu brīvība. Ir ļoti svarīgi nodot arī mūsu kopīgās vērtības. Taču tas nevar kļūt par propagandas instrumentu ar mērķi izveidot uh, standartizēto uh, Uh, globālisma Eiropas uh, gara lielums ir identitāte, uh, lauku reģionos, arī institūciju un ģimeņu respektē. Atcerē mums ir jāsina mūsu kristiešu sāknes, ka tas ir mūsu arī tolerances pamats un nevis šķērslis. Atcerē, tas nozīmē arī aizsargāt mūsu Eiropas robežas un teikt nemigrācijas politikām, uh, arī cilvēkiem sniegt brīvību manai valstī, jo tas nozīmē, atceri nozīmē arī atzīmēt Foms, ka uh, kaujā kritušos. Paldies! Paldies! Turpinājumā Zlatovska kungs vien minūte lūdzu. Dank, Paldies, priekšsēdētāji! vēlos norādīt uz to, kā vienu dienu pirms 80. gada dienas atzīmējot Molotova Ribbentropa spēkā stāšanās dienu, kurā seku rezultātā toreizējās padomju Krievija uzbruka Polijai, kurai iepriekš jau bija uzbrukusi Vācija, un balstoties uz tādu argumentāciju, ka jāaizstāv Baltkrievu iedzīvotāji, taču šī aizsardzība nozīmēja tūkstošiem cilvēku izsūtīšanu Sibīriju, nogalināšanu. Padomju Savienība vairs neeksistē, taču jau joprojām eksistē šāda veida prakses. Palūkoties uz Gruziju, uz Krimu vai uz Ukrainas austrumiem. Visi šie notikumi, no tiem mums ir jāmācās, un, lai varētu turpināt dzīvi Eiropā. Paldies, nākamais runātājs Gorgulis kungs, viena minūte. Priekšsēdētā kundze. Atcere noteikti ir, eh, un atcerēšanās ir nopietnā cilvēka dzīves sastāvdaļa, tādēļ ir jārada vietas un muzeji, kur eh, piekopt šādu praksi, kur eh, godināt cilvēku cieņu. Es domāju, ka mums ir jāpārvar stereotipi un jo īpaši jāveidot kopīga atceres vietu, taču to izdarīt ir ļoti grūti, jo pastāv dažādi pseido vēsturiski vēstures viltojumi, un attiecīgi tiek viltot arī atcere, un tas um, nedod neko labu mūsu kultūrai. Atceres atjaunināšanu var īstenot tikai ar mākslas un kultūras palīdzību, tādēļ ir svarīgi šo vārdu jēdzienu kultūra visu laiku arī pieminēt komisijas dokumentos. Tā šeit trūkst. Mums ir jāturpina augstu vicināt mūsu kultūras karoks. Paldies! Nākamais runātājs, kas tāldokungs, pusotra minūte. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, e, tiešām rūgtums, ka daži izmanto šīs debates, daži izmanto šīs debates, lai izve, īstenotu politiskos uh, cīniņus, nu, kurš brīdis tad ir bijis totalitārāks, kurš mazāk. Mēs to nevaram izmantot, lai šķeltos attiecībā uz pagātni. Mums ir jāpienojas, lai aizsargātu nākotni. Ir jāpiemina miljoniem upuri, kas ir gājuši bojā totalitārismu laikā. Tā ir arī mācība uh, jaunajiem. Uh, Eh, kas nav piedzīvojuši pagājušā gadsimta šausmas. Un mēs nevaram te salīdzināt, kurš te ir šausmīgākais režīms. Tas nav ne tikai neliederīgi, bet kaitīgi attiecībā uz jaunajām paaudzēm. Uh, Jaunieši, kas bieži vien vēršas pie autoritīvām personām, kas izmanto naidu un neiecietību, lai kļūtu populāri, lai tikai saņemtu, lai tik, tiktu pie varas, lai ko tas arī maksātu un arī izskaustu visus, kas nepiekrīt viņiem. Uh, Un par to jau runāja arī Anna Hārēna, par to, cik traģisks ir totalitārisms. Ir jāizsargā Eiropas jaunieši no vardarbības un no totalitārisma, ir jāatceras visi, kas gājuši uh, bojā, bet ir jā, ne tikai jāatceras, ir arī jāveic uh, politiskās izvēles, lai mēs varētu uh, īstenot labāk nākotni, jo dienā, kad mēs padosimies, mēs būsim zaudējuši. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Bersesku kungs. Vienu minūtu lūdzu. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Mai ticăloase acte politice din Molotova-Ribbentropa pakts bija viens no ļaunākajiem politiskajiem aktiem pēdējo gadsimtu laikā Eiropas kontinentā. Laiks ir pagājis, taču var apgalvot, ka vēl joprojām Rumānija dzīvo balstoties uz Hitlera un Staļina gribu. Rumānijas tauta tika sašķelta, daļa palika Rumānijā un daļa dzīvo Moldovas republikā. Molotova-Ribbentropa pakta sekas ir kas tāds, kas Austrum Eiropas valstīm ir bijis uh, komunisma izraisītājs. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība ir mūsdienu atbilde demokrātijai. un atbildi Molotovu-Ribbentropu paktam. Paldies! Nākamais eh, Majorīno kungs, vien minūte, lūdzu. Grācija. Paldies, priekšsētājs kundze. Uh, Eiropas atcere un atmiņas ir ārkārtīgi svarīgi, lai stiprinātu Eiropas nākotni, īpaši um, šodien. Uh, kad mēs redzam, kā uh, mostas neonacionalistiski spēki, par to vakardien arī šeit mēs runājām, viņi, kuri grib apšābīt Eiropas demokrātiju, arī uh, pateicoties ārēju spēku iejaukšanās rezultātam. Ir ļoti svarīgi runāt arī par Eiropas āceri. Un uh, tas nozīmē, ka mēs varam domāt arī par aktuālo. Tādēļ es gribētu, lai šeit uh, izskanētu Lilienas Segre. Uh, vārdi. Viņa izdzīvoja holokaustu Auschwitz un tagad viņa ir arī senat, uh, eh, senatora Itālijā. Viņa strādā, lai eh, apkarotu rasismu un nacionālismu un uh, iestātos par mūsu kopīgo māju. Atcerē ļoti svarīga cīņā pret vienlīdzību. Tas mums palīdz šajā pasaulē, kas pilna netaisnības ciešanu. Tas palīdz arī atgādināt, ka mums katram ir sirdsapziņa, kas mums noteikti ir jāizmanto. Paldies! Dankeschön. Liels paldies! Nākamais runātājs Grudler kungs, vien minūte lūdzu. Priekšsēdājs kundz kolēģi, Eiropas atceres pienākums, kā jau uh, norāda nosaukums, ir pienākums mums, Eiropas parlamenta deputātiem. Tas piešķir jēgu mūsu paveiktajam darbām, tas arī ļauj mums saprast, kurā virzienā gribam iet. Saknes ir tās, kas ļauj kokam augt augsti un būt stipram. Tādēļ mums ir arī jāparedz nepieciešamie finanšu līdzekļi. Iepriekšējās programmas Eiro pilsoņiem norādījusi savu iedarbīgumu un savu pievienoto vērtību. 200 miljoni eiro tika atvēlēti um, dažādām aktivitātēm, kas ir saistīts ar atceri. Ja Eiropas komisija tik tiešām vēlas veicināt šo Eiropas atceres pienākumu, tad ir arī jāparedz nepieciešamie finanšu līdzekļi. Nākamajā daudzgadu finanšu schēmā Eiropas komisija komisijai ir jāatbalsta arī piedāvātās uh, programmas par Eiropas atceri, par vērtībām, tiesībām, bet pašlaik uh, tas tā nav, jo Eiropas komisija ir uh, divkārt samazinājusi budžetu, ko šai sakrā piedāvājas Eiropas parlaments. Paldies! Paldies! Nākamais festa kungs, viena minūte. Liels paldies! Eiropas atceras kultūra ir svarīgs jautājums, pat ja to nevarētu manīt, ņemot vērā dalību šajā zālē. Taču, ja netiek pastāstīts par to, kas ir noticis, tad neviens to neuzzina. Tādēļ šis, eh, šī rezolūcija ārkārtīgi nozīmīga, kaut gan citi to iebilst. Jo īpaši šie 21 secinājums par Eiropas atceri. Ir interesanti, ka šeit nevienu reizi neparādās vārds ebrejs, it kā ebreji nebūtu Eiropas kultūras vēstures sastāvdaļa un nebūtu galvenie upuri uh, nacistu īstenotajā holokaustā. Pat Aušvica tiek pieminēta tikai vienu reizi pretošanās kustības ietveros. Un šīs uh, unikālās uh, ciešanu parādību saistībā ar ebrejiem pieminēšanu būtu viens no svarīgākajiem signāliem. Īpaši šajos laikos, kad tiek atbalstīta arī Palestīna un uh, tiek uh, izplatīts dažādas viltus ziņas, taču jūs paši tagad uh, publicējat viltus ziņas, atsakoties kaut vienreiz pieminēt ebrejus. Un Attiecīgi šis priekšlikums ir nepareizs, jo atkārtoti uh, ievaino ebrejus vienkārši par viņiem aizmirstot un nepieminot. Paldies! Nākamais Krasņu Debska kungs. Vienu minūtu lūdzu. Nepareiza vēstures, uh, nepareiz vēstures traktēriņš ir uh, nepareiz cilvēka vēstures uh, apraksts uh, To ir minējis viens no poļu galvenajiem rakstniekiem. Un tas attiecas arī uz otro pasaules kāru. Politiski motīvi ir noveduši pie vēstures kropļojuma. Vēstures atspoguļiem kropļojuma. Kādēļ mm, gan arī nemaz nerunā par šo Hitlera Štaļina paktu? Mēs zinām, ka tie bija divi asiņaini režīmi, kas bija atbildīgi par otro pasaules karu. Taču ko Staļina sabiedrotie apgalvo, kādēļ Katiņas e, noziegumi netiek pieminēti un kādēļ vēl joprojām ir e, jātiek galā ar sarkanās armijas e, mantojumu. Mēs zinām, kas notika šajos gados, un mums ir jāpieņem attiecīga rīcība. Paldies! Nākamā runātāja Fokus skundze, pusotra minūte. Vēsturiskā atcer ir nozīmīga, tādēļ ir uh, tik ļoti nozīmīga manipulācijās politiskās gribas izpausmēs. Tādēļ patiesas atceres uh, īstenošana ir ļoti nozīmīga pret nepareizu vēstures traktēm par otro pasaules kāru. ETP kaunpilnā kārtā cenšas panākt savu politisko programmu Šeit ir propaganda pret jauniešiem no Renew grupas puses. Zaļie cīnās pret teto, totalitārismu un cenšas ieviest uh, paši savu totalitāro likumdošanu. Tas ir milzīgs apvainojums reālo antifašistu piemiņai. Franču pretošanās kustības, Varšavas geto ieslodzītie, Spānijas geto ieslodzītie, dēdienas eh, cīnītāji, visu šo cilvēku atmiņa tiek apšmucēta. Es pieprasu solidaritāti, un tā nav atkarīga tikai no institucionalizētas Eiropas vienotības. Mūsu vēsture šeit tiek uh, atgādināta selektīvā veidā. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka otrais pasaules karš bija pret ekspansionistu empīriju izveidošanu, pret uh, nacionālu robežu novilkšanu. Mums ir jāatcerās, ka tas bija pasaules karš, kur miljoniem neeiropiešu cīnījās par brīvību un demokrātiju, par savām pašnoteikšanās iespējām nacionālām suverenitātēm, kalpojot apgaismības principiem, taču parlaments to visu cenšas aizmirst un konceptuālā veidā cenšas izsvītrot no vēstures. Es pret tu, esmu pret to, un kamēr šeit esmu, par to iestāšos, ir jāatbalsta nacionālā suverenitāte. Nākamais Kovačeva kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms 80 gadiem diktatori parakstīja mistisku vienošanos un uzsāka kāru, cenšoties sadalīt Eiropu par spīti šīm divu režīmu ide ideoloģiskajām atšķirībām. Eh, Viņa patiesībā ir medaļas abas puses. Un šā rīcība noveda pie miljoniem nevainīgu upuru. Otrā pasaules kara beigas tā rezultātā viens režīms tika iznīcināts, taču otrs izdzīvoja un pakļāva verdzībā miljoniem eiropiešu. Mēs esam šeit, lai atcerēto šo teroru, zem kura ciet mūsu kontinents. Es vēlos apsveikt Bulgārijas iestādes, kas atgādina par patieso stāstu otrā pasaules kara laikā un stāsta par to mūsu skolās. Mums ir jāatceras šī uh, vēsture, un mēs nekad nedrīkstam pieļaut, ka nacionālsociālisms, komunisms, sociālisms, jeb kāda cita totalitāra ideoloģija atkal saindais eiropiešu sirdis un prātus. Mūsu kolēģi no Spānijas nobaža fakts, ka uh, Vēl joprojām eksistē vairākas ielas, kas ir nodēvētas diktatora vārdā, taču varbūt jūs nezināt, ka Bulgārijā katra otrā iela ir nosaukta kāda diktatora vārdā vai kāda personas vārdā, kas ir pieprasījis tūkstošiem dzīvību. Mums ir pienācīgi jāatcer eh, visu totalitāro režīmu upuri, jo mēs pārāk bieži aizmirstam, ka gan labajā, gan kreisajā pusē ir šādi upuri. Paldies! Nākamais runātājs Fajons Kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es piekrītu, ka ir nozīmīgi atcerēties pagātni, lai spētu uzlabot nākotni, taču jau svarīgāk ir neatkārtot pieļautās kļūdas, jo tas nozīmē atkārtot vēsturi. Uh, Visas šīs pieņemtās rezolūcijas, kuras Eiropas parlaments līdz šim ir pieņēmis, tas nevar reāli neko izdarīt, ja pieļaujam tādu rīcību, ko nosodam šajās rezolā, rezolūcijās. Tā ir demokrātijas uh, apstrīdēšana, minoritāšu tiesību noniecināšana, autokrātisms un tam līdzīgi. Ir Slovenijā tāds teiciens, ka sākumā ir jānoslauka sava Uh, durvju priekša. Un mums šī atcer ir būtiska, lai nepieļautu kļūdas. Mēs nevaram ignorēt zināmu rīcību. Mēs nevaram pieņemt uh, tādu rīcību, kas ir nesodāma. Mums komisijai kopā oktobra uzklausīšana laikā ar komisāriem ir jānodrošina runā par šiem nopietniem jautājumiem, jo tas noteikti ietekmēs mūsu pilsoņu nākotni. Paldies! Nākamais runātājs Austrevičus kungs, viena minūte. Priekšsēdē kungs, dāmas un kungi, komisāra kungs, esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības projekts ir nākotnes projekts, kas apvieno demokrātiskās nācijas. Taču, raugoties nākotnē, mums ir jāmācās no mūsu kopīgās pagātnes. Bieži vien uh, tā bija saistīta ar kariem, destrukciju, totalitārismu, nāvēm, kas iznīcināja ļoti daudz cilvēku dzīvības. Mums izdevās tagad panākt stabilitāti, sadarbību, taču mums ir jāapzinās, ka process vēl nav beidzies. Tādi piemēri kā nesenā Sergeja Ivanovā Krievijas amatpersonas izteikumi par Baltijas valstu suverenitātes apstrīdēšanu ir viens no piemēriem mēģinājumos pārrakstīt vēsturi. Granti nākotnes sadarbībai starp nācijām, šie pamati tiek eh, ielikti šodien. To ir nepieciešams īstenot skolās un pārobežu sadarbības uh, eh, ietveros. Tādēļ es aicinu tiešām atgādināt par Eiropas vēsturi kopīgi, mācot mūsu kopīgo vēsturi un veicinot mūsu Eiropas dzīvesveidu. Paldies, priekšēdētāji! Paldies. Nākamais runātājs Jakīkungs, viena minūte. Liels paldies, priekšsēdētāji. E, mēs e, atzīmējam gada dienu kopš e, Poliju uzbrukā Padomju Savienība un Vācija daudzi aizmirst arī, ka mūs nodeva valstis, ar kurām mums bija parakstīts rakstiskas garantijas par mūsu drošību. Mēs nesadarbojāmies ar Hitleru, bet mēs tādējādi piedzīvojām masveidu polijas iznīcināšanu, un arī Vols reģions tika iznīcināts. 5-10% uh, no mūsu kultūras tika iznīcināti. Uh, arī 70% uz dzelzceļa tīkla un dažāda veida industrijas tika iznīcināts. Materiālie zaudējumi polijas nācijai 38% no visiem uh, uh aktīviem, kādi bija uh, um, 1938. gadā. 35% no elites tika uh, nogalināti. Zaudējām 6 miljonu pilsoņus, tā skaitā arī 3 miljonu ebreju pēcnācējus mūs uh, nodeva un uz ilgu laiku mēs tikām nodot padomu savienības rokā. Lūk, tāds bija polijas liktenis. Tas būs arī iemesls jūsu vainīgai sirdsapziņai tiem, kuri grib tagad mācīt, uh, ko un kā mums darīt. Gal, I... Paldies, nākamā runātāja Galskundze. Paldies, priekšsēdētājs kundz komisāra kungs. Mēs šodien debatējam par fašistu un padomju upuriem, pieminam viņus arī centrāla Eiropas valstīs, kur piedzīvojām, diemžēl, abus uh, diktatorus. Uh, Taču vienotajā Eiropā komunisma sāpīgie upuri netiek attiecīgi pieminēti, bet viņi iznīcināja ārkārtīgi daudz. Bet mēs ticam nākotnē, tādēļ arī Eiropas, centrāla Eiropas nācijas ir stipras. Mums ir jāmācās no pagātnes, lai mēs varētu saprast, kāda ir pē, uh, postkomunistu nācija realitāte vienotajā Eiropā. Ir jāizskata komunismā uh, radītājs eh, šausmas, un diemžēl lielā daļā Eiropā to nesaprot, kur komunisms vispār nav bijis. Diemžēl diskutējot par komunismu, mēs varam nonākt pie šķelšanās, un Eiropa nevar būt vienot, ja vien mēs neesam vienprātīgi par šo. Minūte. Paldies, nākamā Farengas kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Madam... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī rezolūcija par Eiropas atcēri raisa jautājumu par Eiropas mantojumu, par atceres vietām. Mēs vēlamies atzīmēt Eiropas atceri, mums ir nepieciešams vietas, muzeji, pieminekļi mm, kas veido mūsu atmiņas geogrāfiju. Eiropas Savienības pienākums ir uh, šīs vietas uh, uzturēt, lai pilsoņi varētu doties uz konkrētām vietām, kas mūs iedvesmo, un to vajag nodot nākamajām paaudzēm ar moderniem komunikācijas līdzekļiem, jāintegrē arī šīs vietas mūsu izglītības programmā. Šīs iniciatīvas pastāv Eiropas uh, mantojuma um, zīme un Eiropas mantojuma uh, nedēļas nogale. Uh, ir nepieciešams atgādināt pagātnes traģēdijas. Tad mēs redzam, ka mm, satraucošā veidā atzimst ekstrēmisti Eiropas atcerēji jābūt redzamai, lai to visu bremzētu. Paldies. Nākamā Kemps kundze. Vienu minūtu lūdzu pani przewodnicząca! szanowni państwo! pateicos priekšsēdētājas kundze dāmas kungi! Es uzskatu, ka šī rezolūcija ir uh, kā uzsaukums tam, lai vairs nebūtu nākotnē nāves nometņi, lai nebūtu Stāļina, Hitlera, nebūtu Katīnas, nebūtu kāra. Tas ir jāpatur mūsu sirdīs arī šīs dienas debatēs. Uh, Polija, man valsts tagad ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet toreiz mēs bijām divu šausminošāko totalitāro režīmu upurs. Tāds valsts kā Polija joprojām šodien izjūt šī kāra un padomu dominances rezultātus. Mēs joprojām tikai vēl ceļam un veidojam valsti. Uh, nevienmēr mūsu centieni tiek novērtēti. Mums ir nepieciešams eh, šīs mūsu eh, vērtības. Toreiz vērtību trūkums bija konflikta iemesls. E, arī Ukrainai jāpievērš uzmanība šīs dienas Eiropā. Mēs saņemam bērnus un uh, bāreņus. 21. gadsimtā ir bāreņi Eiropā, un tas absolūti nav pieņemami. Lielas paldies! Nākamā runātāja Kalnietis kundze. Vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Ribbentropa Molotov pakts miljoniem eiropiešu, arī man, ir dziļi personīgs stāsts, jo pēc asiņainā otrā pasaules kara tautām, kuras bija ieslodzītas dzelzs priekškara, nāve un represijas turpinājās vēl gadu desmitiem trīs mani vecvecāki ir aprakti padomju gulagā mana māte sibīrijā ir nomocījusi septiņpadsmit gadus bet tēvs astoņus un es tur esmu dzimusi. tādu likteņu baltijas valstīs ir daudz. tomēr baltijas valstu tautas ir pratušas savas ciešanas un zaudējumus pārvērst uzvarā. pirms trīsdesmit gadiem divdesmit trešajā augustā divi miljoni baltiešu sadevās rokās un izveidoja sešsimt piecdesmit kilometrus garu baltijas ceļu. tā mēs atgādinājām pasaulē savas tiesības atgūt mums atņemtās valstis un brīvību. tā baltijas ceļš kļuva par mūsu tautu atgriešanās ceļu eiropā. tāpēc vēsture ir jāzina lai nepadotos un ticētu nākotnei un taisnīgumam. tāpēc es cieši ticu ka reiz ukraina atgūs nelikumīgi anektēto krimu. paldies! Paldies, nākamā runātāja Zafko kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ir pagājuši 80 gadi, kopš divi totalitārie režīmi vienojās par Mauto-Rībentrop paktu, sašķeļot uh, Eiropu un atverot uh, ceļu vienam no asiņainākam karam pasaulē. Uh, Arī 28. augustā šogad mēs atklājām arī daudz um, um, atklājām daudz arī masu kapus, un tagad o, mēs runājam par atceri. Atceri ir vienīgais veids, kā mēs varam samierināt šo tumšo ideoloģiju sekas. Tas viss ir jāskaidro jaunajā paudzē, lai tas neatkārtotos. Paldies. Nākamā Šoidrovs kundze. Je naší povinnosti připomínat si smutné události právě. Jā, paldies, priekšsēdētāji, jo tas, kas ir noticis pagātnē, tas ir jāatceras, lai nekad tas neatkārtotos. Tā, tas viss ir ļoti būtiski visām Eiropas eh, Savienības nācijām. Kad uh, uzsākas uh, Uh, pie otrais pasaules karš. Uh, tas uh, atstāja milzīgas asiņainas sekas. Daudzas valstis ilgus gadus bija komunismā jūgā. Lielais šis naids, sāpes uh, ir jāatceras. Jāatgādina runām paudzēm. Paldies. Uh, pardon. No translation. Angļu valodā nebija pieejams tulkojums. Centīsimies to nodrošināt. Just, maybe you can just carry on a little bit. Varbūt jūs varētu turpināt, lai mēs redzētu, vai tulkojums darbojas. Vai jūs tagad mani dzirdat, vai ir pieejams tulkojums visās valodās? Angļu valodā. Jā, viss labi. Tad es sākšu no paša sākuma. Labi, paldies. Abas diktatūras, komunistiskā un nacionāla socialistiskā, bija šausmīgas, un tādēļ mums ir eh, būtiski vienmēr atgādināt par to, kādi tolaik bija laiki, kādi notikumi noveda pie šo diktatūru izveidošanās, un mums vienmēr ir uh, jāatgādina arī par Ukrainu, kas eh, šobrīd daļēji ir okupēta, kas eh, cieš no Maskavas eh, dezinformācijas. Tādēļ mūsu morālais pienākums ir atbalstīt Ukrainu, jo īpaši ņemot vērā šo šausmīgo vēsturi, kuru šodien pieminam. Paldies, ir jautājums no Hokalis kunga, vai jūs to pieņemsiet? Es uh, gribēju pieteikties brīvā mikrofona procedūrā. Jā, atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Tad nākamā runātāja Vīzela ir Limas kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Eiropa, kas sašķēl divās daļās no vienas puses. Um, cilvēki bija brīvi, un otras puses cilvēki. Um, Dzīvoja represijā, tāda bija arī mana jaunība. Uh, Es atceros šo netaisnību, ko mēs jūtām par šo pārdalu pēc otrā pasaules uh, kara. Šī, tas, ka man arī bija tā laime būt brīvības pusē, es biju toreiz uh, pusaudze. Un mm, mēs devāmies ekskursijā uz uh, koncentrācijas nometni. Es biju tiešām šokā redzot, kas tur bija noticis. Uh, Un mēs nevaram cilvēkus izmantot kā kaut kādu materiālu. Un arī nevaram noliegt to, kas ir noticis pagātnē, kas nav pieņemama. Mūsu pagātnes atcer nav tikai cieņas uh, paušana attiecībā uz upuriem, bet tās ir arī instruments, lai mazinātu satraucošo ekstrēmismu pieaugumu. Mums ir pie, atceras pienākums, ir jāinformē jaunieši par notikuš, notikušo, jābūt piesardzīgiem, ja mēs gribam uh, izvairīties no tā, ka pagātnes noziegumi neatkārtotas nākotnē. Paldies! Paldies! Un Aliki kungs. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Ceru, ka rītdien mēs varēsim pieņemt šo rezolūciju, kur esmu līdzautors. Mums noteikti ir jāizdara secinājumi no nākotnes, no pagātnes. Tā ir jābūt mācībai nākotnē, jo tie, kuri ignorē radikālismu, nacionālismu, ekstrēmismu, viņi ļauj pagātnes šausmām kaut kad atkārtoties. Es aicinu mūs visus reaģēt. Mēs to redzam arī Polijā. kas arī nesen atzīmēja okupāciju. Redzam ekstrēmismu kustības, kas arī jau falsificē pagātni, izmantojot propagandu. To bieži vien dara arī politiķi, populisti, kas negrib veidot tādu Eiropu, kas būtu brīva no totalitārismu un apdraudējuma. Lai nebūtu jauni egoistu un nacionālistu pakti. Mums ir jāaizsargā šī mūsu brīvība. Kiitokset, edustaja Halitski. Sitten siirrymme puheenvuorolle. Paldies Halitska kungam. Tagad uh, Brīvais mikrofons ļoti daudz ir pieteikušies, aprobežošos tikai ar pusi no šī saraksta. 15 cilvēki vēlas izteikties. Uzklausīsim piecus. Izabela Benžamina lūdzu. Grāties. Grāties. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Uh, Skaidrs, jā, ka ļoti svarīgi Eiropas Savienībai neaizmirst savu pagātni, ļoti svarīgi atgādināt un arī mācīt par mūsu vēsturi ar gai, par gaismām, par ēnu pusēm, pieminēt upurus un arī atgādināt, par ko viņi cīnījās, par brīvību, ko šeit visi baudām, bet dāmas un kungi ir kas tāds, ko novēroju ar lielu satraukumu. Mūsu uzdevums nav pārrakstīt vēsturi. Mums politiķiem nevajag tagad uzspiest vienu vēstures stāstījumu, nevaram izmantot vēsturi kā politisko ieroci. Es eh, par to runāju, jo tas notiek pašlaik Spānijas kreisajā eh, flangā jau gadiem. Mēs nevaram ar vienu likumu uzspiest vienot, vienu vēstures eh, lasījumu. Vēsturnieki nodarbojas uh, ar uh, vēstures analīzi mūsu politiķu darbs garantē to, lai šie vēsturnieki var strādāt brīvā, uh, brīvos apstākļos, un tad arī vēl izglītība, lai izglītot jaunos, jaunās paaudzes, jo tieši Humanitārās zinātnes māca cilvēkiem domāt kritiski un meklēt patiesības ceļu. Paldies! Paldies, Džeki Džons, lūdzu! Paldies! Godētais komisārkungs, jūs uzdevāt jautājumu, kā atceraties un godājat pagātni, pagātni, kas ir pilna ar kāru un konfliktiem, robežām. Manuprāt, esmu cilvēktiesību advokāti vairāk desmitus gadus iesaku uh, Uh, respektēt cilvēku tiesības un cieņu, respektējam likumu, jāievēro cilvēku brīvības, asociācijas brīvība, vārdu brīvība, jāļauj cilvēkiem uh, um, visiem bērniem, katram uh, visā daudzveidībā dzīvot brīvi, nevien neizslēdzot. Tas ir jāļauj dzīvot cilvēku cieņā. Uh, Uh, jāsniedz ekonomiskā labklājība un brīvība dzīvot tā, kā mēs to gribam darīt, kā to panākt. Nu, tas ir atrunāts mūsu cilvēktiesība instrumenta, kas tika pieņemts pēc otrā pasaules kara par uh, ES uh, cilvēktiesību konvenciju, ANO hārta, visas starptautiskās konvencijas, kas ir pašlaik spēkā un, protams, Eiropas Savienības cilvēktiesību hārta un visbeidzot arī apvienotā karalistē jāpaliek Eiropas Savienībā. Paldies! Terustijā Jones. Ja nu... Paldies! Johans Wazyński, lūdzu. Dziękuję, pani przewodnicząca, panie komisarzu. Paldies, paldies priekšsētājs kundze, komisāra kungs. Vakar Polijā tika pieminēts, pieminēta 80. gada diena kopš padomju represijām un arī citas gada dienas. Mēs zin, zinām, ka otrā pasaules kara izraisīšana tiek uh, vērtēt, ka tā ir bijusi Krievijas un Vācijas, taču tiek uh, teikt arī atsauc uz Versaļas līgumu. Polija, uh, ja Polija uh, tika uh, teikts, uh, nu tā tas vienkārši ir mēs konstatējam, ka Krievijas politiķi atkal mēģina relativizēt uh, vēsturi. Tam ir ietekme uz nākotni. Nākotni jāveido balstoties uz uh, patiesības. Mums nebūtu modernas Eiropas, ja mums nebūtu grieķu filozofi un Romijas tieslietu sistēmas un nebūtu kristietības uh, saknes. Mums eh, jāpiemina arī eh, ebreju izcelsmes eh, mūķeni, ko nogalināja Aušvicā. Mums jāpiemina daudzi upuri un nevaram pieļaut to, ka jauna totalitārisma vārdā šī vēsture tiek viltota. Mikros mm, runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Uh, Brudžinska kungs, bet jums ir tikai viena minūte runas laiks, un mēs esam iekavējuši mūsu darba kārtību. Nākamais runātājs, nākamā runātājs Sandra Pereiras kundze, viena minūte. Yeah, it's working. Uh, a deplorável tentativa de equiparar fascismo e comunismo absolve e. Ir jārunā par totalitarisma un diktatūru ietekmi. Ir jārunā par kapitālisma varu vainu izraisot otro pasaules karu. Šis ir ļoti komplekss jautājums. Tāpat arī jārunā par fašismu un nacismu manā valstī Portugālē revolūcija pārtrauca fašisma sistēmu. Tas ļāva virzīties uz priekšu, uzlabot eh, strādājošo dzīves apstākļu, bet pēc tam komunistu partija tika aizliegta. Tā līdzīgi notiek citās valstīs, redzam to, ka e, Eiropas Savienība to arī zina, un tiek tolerēta vēstures revīzija cilvēki cer ko citu. Vēlamies, lai brīvība un tiesības tiktu uzskatīti par primārām. Paldies! Paldies Pereiras kundzei. Tagad nākamais runātājs Kostas kungs viena minūte. Pavisam skaidri pretkomunistisks tendences un uh, taisnības izkropļošana mēģina fašismu atmaskāt Balti Višagrad valsts un Baltijas valsts tajā piedalās it īpaši komunistus apzīmējot kā Hitlera uh, sabiedrotos un runāt par to, ka Padomju Savienība kas cīnījās pret fašismu, tiek nomānota. Nevaram aizmirst, kas pārtrauc fašismu gājienu. Piemēram, Višī režīmā bija daļa atbalstītāju, un Grieķijā Kislinga režīms visi palīdzēja viņam īstenot plānus, taču tagad starp laikā komunistu uh, Vajākumistiskā partija ir aizliegta, tas ir uzbrukums tautā, mēs nedrīkstam aizmirst, ka šī vēsture tiek rakstīta ar tautu asinīm. Paldies Papadakis kungam. Līdz ar to brīvā mikrofona ir noslēgta. Tagad došu vārdu komisāram Avramopolos kungam. Lūdzu. Komisāra kungs, lūdzu jums vārds. Tā kad es varu uzstāties vai uh, prezidentūra? Jā, labi, paldies. Dārgie kolēģi, es gribētu sākt sakot paldies par šo ļoti interesantu un ļoti aktīvo diskusiju cēlienu. Tas nozīmē, ka šis jautājums ir ierosināts ļoti saulēcīgi. Jūs zinat, ka katru gadu 23. augustā pieminam uh, miljonu uh, cilvēku piemiņu, uh, kas ir uh, upuri totalitāriem režīmiem. Totalitārisms nav tikai par uh, ideoloģiju, tam nav krāsas, tas ir par autoritatīvu mentalitāti un uh, metodoloģiju. Totalitārisms ir demokrātijas, uh, miera un cilvēka cieņas ienaidnieks. Mūsu pienākums ir saglabāt šīs uh, atmiņas, aizstāvēt uh, cilvēktiesības, tiesiskumu un demokrātiju. Mēs uh, cieši pretojamies visam tam, kas apdraud mūsu Eiropas demokrātijas vērtības. Es šeit parlamentā redzu kolektīvu un demokrātisku iesaisti, lai aizstāvētu un uzturētu uh, Eiropas projektu. Šis Eiropas projekts sākās pēc otrā pasaules kara, kad ļoti gudri un mērķiecīgi vadītāji, atceroties, kas tika piedzīvots pirms pāris gadiem, pieņēma vēsturisku lēmumu veidot brīvības, miera demokrātijas un stabilitātes plašu telpu. Tas ir tieši tas, ko mēs, Eiropieši, tagad eh, baudām. Taču nekad nevajadzētu domāt, ka tas eh, pienāks vienkārši pats par sevi. Mūsu pienākums ir virzīt uz priekšu šo projektu. Mēs zinām, ka ir izaicinājumi, ar kuriem sastājas, sastopas Eiropas Savienība un apšauba to. Tagad ir brīdis parādīt vadību un vadīt mūsu pilsoņus. Nekad nedrīkstam aizmirst gan atbildību, gan arī godu, ko esam mantojuši no iepriekšējo pauģu dibinātāju tēviem. Mums ir jāstrādā un jānodrošina tas, ka vēsture neatkārtojas. Ja mēs ignorēsim vai nesapratīsim, šo vēsturi, mēs nevarēsim izdarīt uh, secinājumus un mācīties no uh, vēstures, uh, saskaroties ar uh, nākotnes izaicinājumiem. Un kad vēsturi ignorēja, tas uh, noveda pie uh, sarežģītas situācijas. Uh, Un šodienas diskusijas parāda vēlreiz, cik eh, ļoti skaidri virsās uz priekšu šī institūcija kopā ar Eiropas eh, komisiju, un mums ir pienākuma attiecībā uz pilsoņiem. Un daži mēģina eh, mums likt saprast, ka Eiropas pilsoņi zaudē ticību vai saikni ar Eiropas Savienību. Mēs zinām, ka gluži pretējais ir spēkā. Dati saka, ka vidēji vairāk nekā 70% Eiropas pilsoņi uh, jūt, ka viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi un tajā pašā laikā ir arī saistīti ar viņu dzimtenēm un mājvietām. Šis skaitlis uh, konstanti pieaug kopš 2012. gada, kad tas uh, bija sasniedzis 61%. Mums jāturpina strādāt kopā, lai visi uh, Eiropas Savienības uh, pilsoņi justos Eiropas uh, Savienības pilsoņi. Un, uh, Es domāju, ar jēdzienu strādāt kopā, iesaistot visu uh, sabiedrību visā tās daudzveidībā un atšķirībā. Sadarbība ir mūsu Eiropas garā, un tās sintēze ir mūsu demokrātijas pamatā, jo esot Eiropietim, tas ir ne tikai tāds jauks moto, tas nozīmē toleranci, daudzveidību un solidaritāti. Tā ir atzīšana. Uh, mūsu kopējiem mērķiem un mūsu kopēja vēlme un mērķis, lai veidotu brīvu un uz attīstību vērstu pasauli. Daudzveidība, multilingvālisms, daudzvalodība, respektējot dažādas kultūras, identitātes un trazīcijas. Tāpat arī rūpēties vienam par otru, respektēt kaimiņus, mīlēt mūsu nācijas un uh, respektēt mūsu Eiropas ģimeni. Es ceru, ka šī centieni jā, turpinās attīstīsies, ka jūs tos atbalstīsiet un pagātne ļaus mums mācīties, izdarīt secinājumus. Mums ir iespēja būt globāli lielākam spēlētājam. Tā ir vienota paradigma solidaritātei starp pilsoņiem, kopienām un nācijām. Paldies par uzmanību! Kiitokset, komisāri. Paldies komisāram Apramopulas kungam par šiem ļoti viedajiem vārdiem. Tagad uzklausīsim padomas viedokli. Tupurainens kundze ministra, lūdzu, jums vārds. Priekšsētājs kundze, cienītie deputātams un kungi, mums ir jāmācās daudz no mūsu vēstures. Kopējās vērtības ir trauslas un tās jāatbalsta. Mums kopā ir jācīnās pret galēji labēju ideju izaugsmu un antisemismu e, izaugsmu Eiropā. Tas ir kopējs izaicinājums mums visiem. Gan apzinoties to, gan arī zinot, ka mums jācīnās pret ekstrēmismu un dezinformāciju. Mums ir jāturpina mūsu centieni, lai saglabātu mūsu brīvās sabiedrības nākotnes paudzēm paudzēm ir jāmācās no kļūdām, kas ir pieļautas mūsu skolā, kopējā vēsturē Eiropas nākotnē, jābalstās uz kopējām vērtībām, apusēju izpratni par tradīcijām un arī izpratni par Eiropas vēsturi, ieskaitot totalitārismu saglabāsim mūsu tiesiskumu saglabātu. Lielas paldies jums vēlreiz par jūsu iesaisti šajās ārkārtīgi e, nopietnajās tēmās. Paldies, dāmas un kungi! Kiitokset myös neuvostolle. Kiitos ministeri Tuppurainen. Paldies, paldies padomei, paldies ministrei Tuppurainens kundzei par šiem nozīmīgiem vārdiem. Un tagad. Līdz ar to šīs diskusijas ir noslēgts, ir iesniegts četri rezolūciju priekšlit no Kumino tautas partijas, no EKR grupas un S un D grupas, kā arī riņu frakcijas. Kā jau teicu, diskusijas ir noslēgtas, balsojums būs rīt ceturtdien. Es gribu uh, izteikt dažus uh, paziņojumus. Sociāldemokrāta un ideja frakcijas ir informējušas prezidentu par izmaiņām delegāciju un komiteju sastāvā. Šie lēmumi tiks pievienoti šodienas protokolam un stāsies spēkā tikko kā šis paziņojums būs nolasīts. No niin. Esityslistalla on seuraava. Tātad Nākamās ir darba kārtībā paredzētās diskusijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu un situāciju, kāda ir šajā jomā. Vēl gribu pieteikt to, ka a, mēs izmēģināsim jaunu darba metodi. Deputāti var a, viņu jautājums ar zilās kartas eh, palīdzību, kā arī piedalīšanos brīvā mikrofona procedūrā reģistrēt elektroniski. Jums ir izdalīts informācijas materiāls un ar balsošanas iekārtu šos pieprasījumus jūs varat tieši pieteikt. Tāpat jūs varēsiet arī tradicionālajā veidā pieteikties uh, runāšanas laikam. Tātad vai nu paceļot baltu papīra lapu, vai arī šeit eh, prezidijā paužot jūsu interesi par zilās kartītes eh, jautājumu procedūru. Jū, paceliet lūdzu uz zilo kartīti, un tad mm, jūsu sistēma, jūsu, uh, jums tiks piešķirts runas laiks. Mēs izmēģināsim jauno sistēmu. Lūdzu, uh, Ievērojot, ka jums ir nepieciešama balsošanas kartīte, lai elektroniski iesniegtu pieteikumus. Tātad nākamais darba kārtības punkts nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanas diskusijas. Lūdzu. Priekšsēdētāja kundze, komisāra kungs, godātie parlamentārieši, paldies par dalību šajā debatē. Cīņa pret Nilu ir eh, viens no svarīgākajiem jautājumiem, kur arī komisija ir apņēmīga cīnīties. Pēdējo gadu laikā komisija padome un parlaments ir cieši sastrādājušies, lai izveidot efektīvu režīmu, lai cīnītos pret nelegālu iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu un terorismu. 2019. gadā esam pieņēmuši jaunus grozījumus NIL direktīvā. Dalībvalstis tagad uh, ir jātransponē šīs jaunās normas līdz 2020. gada janvārim. Šī jaunā NIL direktīva uzlabos eh, caurskatāmību saistībā arī ar pados labumu guvējiem, nodrošinās eh, regulējumu virtuālajām valūtām un priekšapmaksas kartēm, eh, kas ir būtiski terorismu finansēšanas kontekstā. Kā jums zināms, iepriekšējās četras NIL direktīvas. Uh, šo direktīvu transponēšanas sakarībā dalību valstīs notika kavēšanās, un komisijai bija pienākums sniegt jums uh, um, informāciju par šo pārkāpumu procedūrām. Cik man zināms, dažas no tām jau ir noslēgtas. Īsi pirms uh, parlamentā pārtraukuma tika pieņemta attiecīgi noteikumi attiecībā uh, uz uh, banku sektoru un attiecīgajām normām. Šobrīd juristi lingviski finalizē galīgo tekstu, lai tas varētu stāties spēkā nākamgad janvārī. Šeit ir iekļauti arī spēcinātākas normas attiecībā uz noteikumiem NIL direktīvā, īpaši saistībā ar kapitāla nodrošinājumu direktīvu. Ar piekto NIL direktīvu. Mēs esam modernizējuši sadarbību starp uh, iespējamiem uzraugiem un uh, NIL uh, iestādēm. Šiem uh, Uzraugiem tagad būs nodrošināts labāks iespējas iesaistīties tādās uh, rīcībās, kur pastāv riski par finanšu destabilizēšanu. Šīs normas uh, jau stājušās spēkās, un dalībvalsts šobrīd tās uh, transponē starptautiskajās tiesībās, un ir paredzams, ka šis darbs noslēgsies arī 2020. gada janvārī. Runājot par uh, NIL, ir Šeit pastāv dažādas valstis ar augsta riska līmeņiem šajā kontekstā. Kā jums zināms, martā padomu pieņēma komisijas delģēto tiesību aktu, un šis lēmums nenozīmē, ka sarakstu veidošana nav būtisks elements šajā darbā. Tieši otrādi tādējādi, lai panāktu šī instrumenta pilnvērtīgu izmantošanu un kvalitāti, mums ir jāsagatavo šādi saraksti attiecīgā kārtībā. Mūsuprāt, lai izveidotu spēcīgu instrumentu komisijas priekšlikumam, ir jābūt caurskatāmam. Tam ir jādod attiecīga motivācija, lai valstis attiecīgi rīkotos. Es zinu, ka komisija ļoti intensīvi strādā pie jaunās metodoloģijas, kas tiks uh, prezentēta ministriem oktobra padomas laikā. Krimināla tiesība ietvars NIL kontekstā arī ticis spēcināts, pieņemot direktīvu par cīņu pret eh, NIL eh, saistībā ar krimināltiesībām. Šī direktīva šobrīd tiek eh, īstenota dalībvalstīs un transponēšanas termiņš ir 2020. gada decembris. Godātie parlamentārieši padomi dodas uz priekšu arī citās jomās. Tā ir panākusi vienošanos 2018. gada decembrī izstrādāt NIL uh, rīcības plānu, lai turpinātu uzlabot pašreizējo sistēmu. Tāpat arī padomi ļoti uzmanīgi seko līdz dažādo pasākumu īstenošanai. Tāpat arī esam aicinājuši komisiju nodrošināt postmortem pārskatu par nesenajiem NIL gadījumiem, kur iesaistīts Eiropas Savienības banks, lai nodrošinātu labāku iespējamo rīcību vidus un uh, ilgtermiņā. Komisija savu ziņojumu jūlijā publicēja un public prezentējām šo ziņojumu padomē oktobrī. Balstoties šo nozīmīgo darbu un citiem nozīmīgiem ziņojumiem, mēs aicinām Ekofonu pieņemt padomu secinājumus decembrī par nelu strateģisko darba kārtību, saskaņā ar kuru komisija var turpināt darbu. Dāmas un kungi, ļoti daudz, kas jau ticis paveikts, lai cīnītos par šo nozīmīgo problēmu, un principā es uzskatu, ka mūsu kopīgais darbs šajā jomā, cīņoties pret nelegālu naudas līdzekļu nu, gal iegūt naudas līdzekļu legalizēšana balstās uz ļoti labu sadarbību. Mūsu prezidentūras prioritāte ir cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu krāpniecības un agresīvu nodokļu plānošanu. Es nepacietību gaidu jūsu viedokļus par šo jautājumu. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Liels paldies eh, ministrs Tupurainens kundzei. Nākamā runātāja komisāra Jurovs kundze lūdzu priekšsēdētājs, godātie parlamentārieši. Nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizēšana pēdējo gadu laikā ir bijusi liela aktualitāte plašsaziņas līdzekļos un plašā sabiedrībā, un komisija ir apvienojusies. Um, pasargāt uh, Eiropas Savienības pilsoņus un uzņēmē darbību no šādām kriminālām noziedzīgām rīcībām. Tāpat arī pilsoņu aizsardzība pret terorismu, tā pieprasa noturīgu sistēmu, lai cīnītos pret uh, šādu rīcību. Ir būtiski, lai nil politika atgūst pilsoņu uzticēšanos, kā arī mūsu starptautisko partneru uzticēšanos. Pēdējo piecu gadu laikā kopā ar Eiropas parlamentu mēs esam smagi strādājuši pie tā, lai spēcinātu Eiropas Savienības tiesību tiesības šajā jomā. NIL noteikumu pārskata, uh, direktīva par kriminālu vajāšanu, kā arī izmeklēšanas policijas iestāžu sadarbības direktīva, kā arī Eiropas banku uzraudzības iestādes lomas spēcināšana. Visi šie risinājumi ir ļoti nozīmīgi soļi bijuši šajā jomā. Taču visbūtiskākais šo noteikumu efektīvu īstenošanu un parlaments pareizi uzsver šo aspektu šī sasaukuma sākumā. Vēlos uzsvert, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir dalību valstīm īstenot gan 4. gan 5. nilu direktīvu. Šī 5. direktīva ir jāstājas spēkā 2020. gada janvārī. Komisija ļoti uzmanīgi sekojusi dalību valstu darbam, ir uzsākts pārkāpuma procedūras dalību valstīs, kur eh, attiecībā uz mm, ceturtās nila direktīvas neievērošanu, un daži no šiem procesiem ir mm, vēl joprojām procesā. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam, kā šīs normas tiek īstenots arī praksē. Lai gan ir Lai gan ļoti